Un tagad eh, mums ir paredzēti padomas un komisijas paziņojumi par Eiropas Savienības un Šveices attiecībām. Es gribētu norādīt deputātiem, ka pēc eh, priekšādātāja konferences lēmuma šajās debatēs nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra un netiks pieņemtas arī zilās kartes. Tagad dodu vārdu atkal Kurkuls kungam, viņš izteiksies padomas vārdā. Mr. President, honorable members, the... Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, 9. februāra eh, Šveices referenduma eh, iznākums ir radījis jaunu situāciju. Pēc trim, eh, tautas, pēc trim tautas nobalsošanām Šveicē pēdējo 20 gadu laikā, ar kurām Šveice ir attiecīgi apstiprinājusi brīvu pārvietošanās eh, iespēju Eiropas Savienībā, šis nesenais rezultāts nav bijis par labu brīvai kustībai. Šajā gadījumā ar nelielu balsu pārsvaru Šveices iedzīvotāji nolēma mainīt savu konstitūciju un ieviest no jauna trī gadu laikā pēc referenduma eh, kvotas eh, uzturēšanās atļaujām un tātad ārvalstu iedzīvotājiem nākotnē nodarb eh, Šveicē nodarbinātos ietekmēs šie pasākumi. Un jaunais pāns Šveices konstitūcijā uh, neļauj noslēgt jaunas vienošanās un uzliek um, valdībai par pienākumu no jauna vest sarunas par starptautiskiem nolīgumiem, kas ir pretrunā ar jauniem uh, konstitūcijas noteikumiem. Jaunie noteikumi ir pavisam skaidri pretrunā 2002. gada nolīgumam starp Eiropas Savienību un Šveici par brīvu uh, cilvēku pārvietošanos. Lai uh, piemērotos jaunajai konstitū, jaunajam konstitūcijas pantam, uh, Šveice vēlas atsākt sārunas ar Eiropas Savienību, lai ievies no jauna kvotas. Mums Eiropas Savienībai brīva um, cilvēku pārvietošanās ir viens no pīlāriem, kas ir pamatā iekšējiem tirgumam. Šīs trīs brīvības ir nedalāmas, un Šveice pēdējo 20 gadu laikā ir centusies iesaistīties arvien uh, lielākā skaitā jomu iekšējā tirgu un ir peldus arī vēlme uh, uzsākt sarunas par citām jomām. Šī proceta, procesa gaisotnē ne, Šveice nevar sagaidīt, ka Eiropas Savienība gluži vienkārši piemērosies šī te balsojuma iznākumam. Ir arī vēl papildus grūtības brīva cilvēku pārvietošanās un uh, vienošanās uh, par to ir cieši saistīta ar sešiem citiem nolīgumiem ar, ar Šveici, kas attiec uz uh, sauzemes transportu, gaisa transportu, um, tā skaitā arī um, publisko iepirkumu un citām jomām. Ja uh, tik tiešām šie jaunie pasākumi tiek ievies, tad visu pakotni pilnībā izgāžas, un uh, šis nolīgums ir cieši saistīts ar Šveices uh, iesaistīšanos arī eh, Dublins akī, kas ir attiecīgi jāpārskata, ja brīva eh, cilvēku pārvietošanās tiek ievā, ierobežota. Ir papildus jautājums, kas ir saistīts ar to, ka eh, protokols, kas attiecas uz Horvātiju, vēl nav ticis parakstīts un ir grūti saskatīt, kā Šveice varētu parakstīt šo dokumentu, ņemot vērā referendumu iznākums. Uh, Lai gan līdz šim nav uh, saņemts oficiāls paziņojums no Šveices valdības par šo jautājumu, ir skaidrs, ka šo te parakstīšanu vairs nevar paredzēt. Eiropas Savienība nevar piekrist šādai te diskriminācijai, ar kur notiek vēršanās par vienu, pret vienu no dalībvalstīm, un ir jācenšas izvairīties no šādas situācijas. Eiropas Savienība ir saistījusi um, Šveices iesaistīšanos Erasmus Plus un uh, apvārs 2020 ar šo te nolīgumu uh, par Horvātiju. Un uh, ņemot vērā referendumu iznākumu un to, ka nav saņemts uh, oficiāls paziņojums, komisija ir atcēlus nākamo sarunu raundu. Uh, Kā jau deputātiem tas ir zināms, Eiropas Savienība kopš 2008. gada ir centusies um, ieviest, ievirzīt attiecības ar Šveici jaunā gaisotnē. Ir, uh, ir vairāk nekā 120 uh, sektoriālie nolīgumi ar Šveici, un tie ir sasnieguši, izsmēluši savus uh, um, robežas līdz ar to. Mums ir kaut kas jādara, un Eiropas parlaments ir atbalstījis šo pieeju Maijā um, um, parlaments uh, aicināja rīkoties un pēc uh, vairāku gadu sarunām komisija uh, um, 2016. gada beigās iesniedz uh, komisijai mandāta projektu par sarunām ar Eiropas Savienību. Par to ir panākt vienošanās tehniskajā līmenī. Padomu šobrīd apsver, kā šo mandātu varētu izmantot uh, Pavisam drīz pēc uh, referenduma iznākumiem padoma arī turpmāk sekos notikuma attīstībai Šveicē, kas attiecas uz referenduma rezultātu ieviešanu. Šveice ir apņēmusies iesniegt īstenošanas plānu līdz jūnijam Mums būs nepieciešams laiks, lai izskatītu Šveices plānus, kas ir saistīti ar, rezultātu, ar uh, referendumu iznākumiem, un lai izlemtu, kāda būs mūsu turpmākie soļi. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es vēlētos noslēgumā vēlreiz atgādināt, lai arī mēs uh, respektējam Šveices iedzīvotāju pieņemto lēmumu, mūsu attiecības ar Šveici ir um, ievērojami. Um, apdraudējis šis ref, rezu, referenduma rezultāts. Uh, Eiropas Savienība joprojām ļoti uh, lielu uzmanību pievērš šīm ilgtermiņa attiecībām ar Šveici un ir gatava uh, meklēt risinājums pašreizējai sarežģītajai situācijai. Tam noteikti būs nepieciešams laiks, bet mums ir jārespektē savi principi un uh, Mēs nevaram ļaut uh, citiem izvēlēties tās jomas, kurās viņi vēlas integrēties un uh, kurās nē. Tas viss ir cieši saistīts ar Eiropas Savienības pamatvērtībām. Paldies! Lielas paldies uh, Kurkulas kungam. Tagad uh, dodu vārdu komisāram Andoram, kurš izteiksies komisijas vārdā. Priekšādātāji, godāmie deputāti, es arī gribētu mazliet uh, pastāstīt par eh, referenduma rezultātiem, kas eh, notika pavisam nesen. Kā jūs zinat, eh, brīvās pārvietošanās nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveici piešķīra Eiropas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem tiesības doties uz Šveici, uh, tur uzturēties un arī veikt um, ekonomiskas darbības, um, kā nodarbinātām vai pašnodarbinātām personām. Un šādas pašatiesības tiek piešķirtas arī Šveices um, iedzīvotājiem. Apmēram 450 tūkstoši Šveices pilsoņu izmanto šies tiesības, lai dzīvotu un strādātu Eiropas Savienībā, un gandrīz 1,2 miljonu Eiropas Savienības pilsoņu dzīvo Šveicē, un vairāk nekā 250 tūkstoši pārobežu um, darbinieki no Eiropas Savienības ierodas Šveicē katru dienu. Šveice ir ļoti cieši saistīta ar savām kaimiņu valstīm attiecībā uz infrastruktūru, kultūru un ģimenēm. Eiropas Savienība un Šveice saista vairāki desmiti divpusēju nolīgumu, kas dod Šveicei privilēģijas, lai piekļūtu iekšējiem tirgumu un nodrošina arī eh, komerciālu un arī personālu apmaiņu ar Eiropas Savienību. Šie nolīgumi tika slēgti balstoties uz savstarpēju uzticēšanos, interesēm un atgriezeniskumu. Taču Mūsu tautas nobalsojums 9. februārī tagad eh, apšauba brīvu personu pārvietošanos. Šveices varas iestādes pavēstīja komisijai, ka tām ir vajadzīgs laiks, lai saprastu, kā šo balsojumu varētu īstenot. Šveices federālajai padomē ir līdz pat trīs gadiem laiks, lai īstenotu šo nobalsojumu, tā kā pašlaik nav jūtama uzre... krīze taču pa šo laiku abām pusēm, un es vēlētos to skaidri norādīt, ir jāpilda savi pienākumi saskaņā ar spēkā esošajiem nolīgumiem. Latīņu valodā e, tas tiek e, apzīmēts ar pakta sunt servanda. Šeit nevar izvēlēties, kurus līguma pantus varēs piemērot un kuri netiks ievēroti. Komisija ir gatava uzklausīt Šveices priekšlikumus, kas pašlaik tiek izvērtēti un kurus mēs vēl neesam redzējuši. Mēs gaidam Šveices rīcību. Mūsu rīcības iespējas ir diezgan ierobežotas. Galvenais eh, personu brīvas pārvietošanās princips ir mūsu attiecību pamatā. Tā ir, pam, tās ir pamatiesības, un par tām nevar vest sarunas, kā dažiem varētu šķist. Ir ļoti grūti iedomāties, kā imigrācijas kvotas vai e, priekšroku došana balstoties uz tautību varētu e, būt e, saskaņojamas ar nolīgumu par personu brīvu pārvietošanos, kāds mums ir noslēgts ar Šveici. Kvotas runā pretī brīvas pārvietošanās principam, un šīs tiesības nevar atsaistīt no citām tiesībām un brīvībām. Galu galā šeit ir runa par noteikumu kopumu. Nevar kaut kādā veidā uh, paņemt šīs tiesības un vienlaicīgi arī no tām atbrīvoties. Ir vairākas tiešas sakas, kas būs Šveices konstitūcijas grozījumam. Saskaņā ar šīm konstitucionālajām izmaiņām Šveices federālā padome mūs ir informējusi, ka tā vēl ar vienu izvērtē, vai tā varēs parakstīt protokolu, kas paplašina Uh, šīs tiesības personām brīvi pārvietoties arī uh, attiecināt tātad šo nolīgumu uz Horvātiju. Komisija ir skaidri norādījusi, ka tā plāno paplašināt šīs tiesības un attiecināt tās uz Horvātiju, un mēs nevaram pieļaut atšķirīgu attieksmi pret kādu no mūsu dalībvalstīm. Mums ir jārīkojas ļoti ātri. Lai izvairītos no šādas diskriminācijas, padome pašlaik ved sarunas par direktīvām eh, Šveices asociācijas un dalības noliekumam apvārsnī 2020 un Erasmus jo šie nolīguma ir cieši saistīti ar Horvātijas protokolu. Sarunas par šiem nolīgumiem līdz ar to netiks turpinātas, līdz Šveice oficiāli pabeigs protokolu un no, no, norādīs to uh, uz papīra. Tā kā pašlaik nav spēkā starptautiska nolīguma, kas ļautu saistīt Šveices, Šveicē ar apārsni 2020, Šveica nepiedalās šajā programmā kā asociētā valsts. Tas nozīmē, ka 2014. gadā e, Šveice e, nevarēs darboties saskaņā ar apvārsnes 2020 e, nosacījumiem, kas tiek attiecināti uz trešajām valstīm. Are... Visiem ir jāievēro tautu brīvība, lai pietiek ar Eiropas diktatūru. Uh, lai dzīvo brīvība, lai dzīvo federālisms, uh, brīvību tautām pietiek ar Eiropas diktatūru. Borgēzio kungs, es jūs izrādu no zāles. Herr kolēģi, Herr kolēģi Borgēzio. Borgēzio kungs, lūdzu, izejiet no plenārsēžu zāles. Priekšsēdētāji, vienu mirklīdi. Bergoezio kungs, lūdzu dodieties ārā no zāles. Komisār Andor, fānti bitte fort. Lūdzu, komisāra Andor, jūs varat turpināt. Priekšsēdētāji, es eh, tikai pieminēju Erasmus, kur ir runa par izglītību, kā jau jūs zinat. Eh, Šveicē tagad ir nokavējusi brīdi, lai varētu piešķirt eh, šos piešķīrumus 2014. gadā. Tas nozīmē, ka 2014. gadā Šveica nepiedalīsies Erasmus, Uh, saskaņā ar vienlīdzīgiem noteikumiem, tāpat kā dalība valstis, kā tas bija sākumā paredzēts. Un tāpat arī uh, tā nevarēs sadarboties ar kādām citām trešajām valstīm. Es vēlētos norādīt, ka šī saruna iesaldēšana nav sots vai sankcijas um, attiecībā uz Šveices vēlētāju balsojumu, bet tās ir loģiskas sekas izvēlē, ko Šveice ir pieņēmusi un šīs sekas bija visiem la agrāk labi zināmas. Nevienam nevajadzētu būt šeit pārsteigtam. Protams, neviens nevēlas pārtraukt dialogu, un mēs turpināsim sadarboties konstruktīvā veidā. Mēs ceram, ka drīz varēsim rast risinājumu. Taču mums ir jāņem vērā e, apstākļu pārmaiņas un tas, ka Horvātijas protokols nav pieņemts. Līdz ar to mēs nevaram turpināt strādāt iepriekšējā veidā. Tāpat arī es vēlētos skaidri norādīt, ka nevienam no mūsu pusē nav nekādas intereses pārtraukt nolīgumu par personu brīvu pārvietošanos. Un uh, neviens nevēlas piemērot giljotīnas klauzulu, kas ir saistīta ar 1999. gada nolīgumiem neviena no mūsu iniciatīvām nav pieņemta šādu mērķi. Es ceru, ka Šveices varas iestādes darīs visu, kas to ir spēkos, lai atrisinātu šo jautājumu. Un es ceru, ka pēc gada mēs varēsim teikt, ka mūsu attiecības ar Šveici ir tikpat ciešas un draudzīgas, kādas tās bija pirms 9. februāra. Paldies! Lielas paldies komisāram Andoram. Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā. Dodu vārdu Magineses kundzei, trīs ar pus minūtes. Thank you, Ms. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs parlamentā mēs šeit neapšaubām, neapstrīdam Šveices referendumu rezultātus. Mēs arī neapstrīdam viņu tiesības balsot referendos par lietām, uz jautājumiem, kas attiec uz viņiem. Ko mēs darām? Mēs analizējam viņu lēmumu arī rezultātus. 50,3% šveiciešu balsoja par to, ja, lai ierobežot cilvēku brīvu pārvietošanos, brīvu ierašanos Šveicē, tā skaitā arī Eiropas Savienības pilsoņu ierašanos. Uh, Šveicē. Taču pat, ja rezultāts ir eh, visai cieši, tomēr rezultāts ir skaidrs. Kā es teicu, tad um, 70. gados Eiropas Savienība noslēgusi tirzniecības nolīgumu ar Šveici, arī 99. gadā bija noslēguma, un arī noslēgt nolīgumu 2004. gadā, kā arī 2002. gadā, kur arī mēs runājām par pilsoņu brīvu pārvietošanos. Kā es saku, tiesības iet rok rokā, rok rokā ar atbildību. Šveicieši ļoti labi zina, ko viņi sagaida no mums, kad mēs parakstām šos nolīgumus. Un arī mēs pasakām ļoti skaidri, ko mēs sagaidām no mūsu partneriem un draugiem Šveicē. Kā interpretēt balsojuma rezultāts? Mēs vienīgi varam lemt domāt, ka viņi vēlas izbeigt šos nomalīgumus ar Šveici, bet diez vai tas tā ir. Viņi balsoja tikai par vienu elementu. Tikai vienīgu um, elementu attiecībā uz uh, pilsoņu, tā skaitā arī Eiropas Savienības pilsoņu. Uh, ierošanos un pārvietošanās ierobežošanu Šveicē. Taču tā ir, šis elements ir sastāvdaļa no mūsu nolīguma ar Šveici, un tas ir Eiropas Savienības pamatprincips. Komisija, vairāk komisāri ir atkārtojuši, ka nav iespējams ierobežot cilvēku brīvu pārvietošanos un tajā pat laikā izmantot kapitāla pakalpojumu un preču brīvā aprīti. Šveicas valdība atzīst, ka mūsu uh, attiecībās ir sistēmiskas izmaiņas, kādas ir ieviesusi šis referenduma rezultāts. Un arī tagad ir zinām neskaidrība. Šveicē arī tagad uzņēmēji meklē veidu, kā sākt savu darbību ārpus Šveices. Uh, jo tieši šī neskaidrība ir pārāk satraucoša, un arī šveicieši tagad vēlas uh, arī noteikt kvotas, bet tas nav iespējams, tā ir, tas ir pretrunā ar to, par ko esam vienojušies ar Šveices partneriem. Uh, Trīs gadu laikā referenduma rezultāti ir jāpiemēro, bet valdība jau ir atbildējusi. Tā nevēlas parakstīt protokolu ar Eiropas Savienību, kur tiktu paplašināta brīvu pilsoņu, brīvu horvātu pilsoņu uh, pārvietošanās. Tādējādi mums ir jāsaka, ka mēs arī atcelsim sarunas attiecībā uz zinātniskas pētniecības programmām un Erasmus programmu, un arī Horvātijas deputāti noteikti vēlas iestāties par savām tiesībām. Es nedomāju, kā Šveices tauta vēlas tagad um, um, nodarīt kaitējumu mūsu attiecībām, bet ir jārunā par sekām. Mēs uh, nolīgumus varam vienmēr arī pārskatīt, bet mēs nevaram nodarīt tiem ar lielu kaitējumu un mēs nevaram pilnībā uh, tos ignorēt. Bet nu šveicieši ir runājuši, un tagad ir Eiropas Savienībai jāsūta skaidrs signāls. Mēs vēlamies, lai tiktu ievērot mūsu nolīgumu Mēs uh, uzskatām, ka cilvēku pārvietošanās ir fundamentāla vērtība, un mēs vēlamies skaidrību no mūsu šveicis partneriem. Paldies! Paldies, Magineses kundzei! Tagad dodu vārdu Svobodas kungām divarpus minūtes. Paldies, priekšādātāji! Jā, mēs redzam, ka tauta ir runājusi, un, protams, šis lēmums mums ir jāņem vērā un jāakceptē, taču mums nevajadzētu būt naiviem. Uh, Mums e, nevajadzētu arī priecāties, kā daži kolēģi šeit, ka e, tagad e, tiek atņemtas darba vietas Eiropas Savienības pilsoņiem. Jā, tā ir tāda vispārēja pieeja. Mums nav vienalga, ka darba vietas pazūd, bet mēs nevaram arī tik vienkārši to visu akceptēt. Es vēlētos norādīt un arī citēt Šveices balsi. Šeit es citēju Cīrihas avīzi. 2014. gada 9. februārī nenotika tikai pārmaiņas attiecībā uz imigrāciju un nodokļiem, tika arī skaidri pateikts jā attiecībā uz dažādiem svarīgiem punktiem attiecībās starp Eiropas Savienību un Šveici. Šis nav arī pirmais lēmums. Mums ir jāatcerās, piemēram, par minaretiem, uh, par dažādām citām iniciatīvām, kas ir tikušas pieņemtas Šveicē. Šveicē pašai ir jāpārdomā, vai šīs attiecības ar Eiropas Savienību tā vēlas paturēt tikpat ciešā līmenī kā agrāk. Šis jautājums arī mums ir svarīgs mēs e, Šveici diezgan labi pazīstam, un mums vajadzētu arī sev atzīt, kā tad ir centrālais elements attiecībās starp Eiropas Savienību un Šveici. Nevajadzētu šeit kaut kādā veidā uh, m, akceptēt, ka kaut kas tiek izņemts no šīm attiecībām. Arvien vairāk uh, Eiropas Savienības pilsoņi strādā Šveicē, un mēs nevaram pieļaut, ka centrāls elements uh, attiecībās starp Šveici un Eiropas Savienību tagad pēkšņi tiek atcelts. Protams, Šveicē ir vairāk elementi, kas pie tā ir noveduši. Tas jau ir skaidri redzams, mm, kas notiek arotbiedrībās Šveicē attiecībā uz minimālās algas iniciatīvu. Mēs arī uh, esam diskutējuši par to Eiropas Savienībā ar darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Arī sociālais dempings ir svarīgs jautājums. Uh, darba spēki dodas uz Šveici, un līdz ar to varbūt arī sociālais dempings šeit ir nospēlējis lielu lomu. Bet jebkurā gadījumā mēs nevaram uh, neiekļaut šos punktus mūsu darba kārtībā. Šveice ir valsts, kas vēlas mūsu naudu, vēlas to naudu, kas nokļūst Šveicē tāpēc, ka mūsu pilsoņi izvairās no nodokļu nomaksas, bet mēs nevaram akceptēt šādu Šveices lēmumu kā Eiropas Savienība. Paldies Svobodas kungam, tagad dodu vārdu Galagēri kungam uz divām minūtēm. Kā parlamenta rīču delegācijas vadītājs attiecībās ar Šveici un pārstāvot arī Aldi, esmu ļoti vīlies redzot nesenā referenduma rezultātus. Protams, mums tas jāpieņem kā demokrātisks šveiciešu lēmums. Taču lēmums, kas mums ir jāpieņem, ir ļoti sarežģīts, un šeit ir tiešām daudz jūtīguma, un arī kolēģis, kurš šeit uh, nāca priekšā ar Šveices uh, karogu, tas īpaši nepalīdz, tas tikai uh, sa sarežģīja situāciju. Vairāk nekā 60% no Šveices eksporta tiek tieši sūtīts uz Eiropas Savienību un arī. arī sadarbība ir lielāka nekā RASE un arī kredīts viss nesen publicējas pētījumu. Uh, tiek teikts, ka 80 tūkstoši darba vietas varētu tikt zaudētas nākotnē un arī varbūt sveicis ekonomika pār 0,3% eh, arī turvāko gadu laikā samazināsies. Uh, Taču mums ir jārēģē uz jauno situāciju. Eiropas Savienībai ir arī jāpasaka, kāds ir sarkanās līnijas. Mēs uzskatām, ka cilvēku brīvu pārvietošanās ir fundamentāls tiesības, kas tiek garantēts Eiropas Savienības pilsoņiem līgumā. Mēs to nevaram apdraudēt un apšaubīt. Līdzdalība Dokina arī Izrēpilās uh, abās 2020 programmās un arī Mēs redzam, ka Eiropas Savienības Šveices tie attiecības ļoti fragmentētas. Jārisina dažāds jautājums mūsu attiecībās, un tas jādara ļoti visaptveroši, un Eiropas parlaments to jau ir lūdzis arī 2010. gadā noslēgumā priekšsēdētāja kungs. Es aicinu dalību valstis pieņemt Eiropas Savienības mandātu sarunām priekšsēdētājs pārtotrunātāji. Paldies Galagera kungām. Tagad divas minūtes Kona Bendita kungam. Šie kolēģi. Godātie kolēģi, labrīt! Lietas ir pavisam vienkāršas. Šveiciešiem ir brīvība balsot, kā viņi vēlas, bet viņiem ir arī brīvība būt atbildīgiem par savu balsojumu rezultātiem. Tādēļ es uzskatu, ka lietas šeit ir pilnīgi skaidras. Visas sarunas ar Šveici ir jāpārtrauc un uh, jāteic, ka mēs esam tādā situācijā, kādā bijām pirms nolīguma noslēgšanas ar Šveici. Tagad Šveices ziņā ir rast risinājums, nevis Eiropas Savienībai. Šveices sabiedrībā ir jāatrod risinājums. Tos ir tie iespaidīgi, fantastiski. Nedēļu pēc eh, balsojuma visi pētījumi saka, ka vairāk nekā 60% šveiciešu eh, būtu balsojuši citādāk, ja viņi būtu sapratuši savu lēmumu rezultātu. Mēs nevaram nevaram tagad vienkārši mm, um, šveiciešiem teikt, tas nav nekas. Jūs esat lieli, autonomi, tad nu lūdzu arī meklējiet risinājumu, tieciet galā šo situāciju. Kad jums būs risinājums, tad nāciet pie mums un runāsim. Jā, jūs redzēsiet. Jūs redzēsiet, kā šveicieši atgriezīsies uz ceļiem, jo viņiem ir nepieciešama Eiropa. 60% no eksporta tiek uh, realizēts Eiropā, jo Šveices bagātība ir atkarīga no Eiropas. Uh, tirgus. Mēs nevaram šeit vēlēties pilnīgi visu pat Nacionālā fronte Francijā nevarētu rast šādu risinājumu. Jūs esat absolūti kretīni, jūs neesat sapratuši, kādas ir Eiropas vērtības. Uh, Tādēļ es arī vienkārši vēlos norādīt uz to, ka Eiropai vispār šeit nav uh, jārēģē. Švei, mums ir nolīgumi, Šveice atsakās no nolīgumiem, tagad Šveice ir jārod risinājumi, nevis Eiropai. Mums ir laiks. Šveicei vajadzēs uh, uh, atgūt zaudēto. Tāda ir situācija. Paldies! Herr Kollege Konbendit, ich rufe Sie wegen. Konbendita kungs, jūs izmantojāt tādas terminus, ko mēs šeit nelietojam Eiropas parlamentā, piemēram, vārdus kretīns. Tagad dodu vārdu Fordas kundzei uz pusotru minūti. Freedom of movement is Brīva pārvietošanās ir ļoti svarīgs princips Eiropas Savienībā. Esmu ļoti lepna, ka dzīvoju Eiropas daļā, kur ļoti daudz cilvēku vēlas dzīvot. Taču mums ir arī jāatzīst, ka migrācija var radīt ārkārtīgi lielu spiedienu uz valsts dienestiem. Mums ir jāuzklausa arī vietēju iedzīvotāju bažas. Imigrācija dod lielu labumu mūsu ekonomikai. Mēs gūstam labumu no tā, ka mēs varam apmainīties ar zināšanām. Mums ir rūpīgi jāuzklausa abas strīdā iesaistītās puses. Šveice nav Eiropas Savienības dalībvalsts, taču uh, cilvēki var uh, pilnīgi brīvi izvēlēties, kā tie kontrolē savas robežas. Taču šis temats ir ļoti sensitīvs, un tāpēc mūsu atbildēji ir jābūt mierīgai un apsvērtai. Šveice nav Eiropas Savienībā, tā, taču tā sadarbojas ar mums dažādās jomās. Zinātnē un pētniecībā Šveice dod savu ieguldījumu, un Šveices uzņēmumi un uz, universitātes piedalās dažādos sadarbības projektos arī Eiropas Savienībā, cenšoties rast risinājumus Eiropas Savienības un visas pasaules pilsoņiem. Mēs gūstam labumu no zinātnes un pētniecības, no mūsu kopīgās sadarbības šajās jomās. Jebkāda mēģinājuma uzlikt sankcijas Šveicē, ierobežojot Šveices dalību zinātnes un pētniecības projektos, var eh, radīt kaitējumu mums visiem. Eiropa mainās. Dažas valstis vēlas sadarboties ciešāk, citas nevēlas šādu integrāciju. Ja mēs vēlamies paturēt vienoto tirgu, tad mums ir eh, jāļauj dažām valstīm uh, pieņemt izņēmumus. Šis Šveices balsojums tiks ļoti rūpīgi novērots. Būtu muļķīgi tagad eh, ar kaut ko spēcīgu Šveicai atmaksāt. Paldies Fordas kundzei. Tagad dodu vārdu Trianta Falidis kungam uz pusotru minūti. Šveicē ir pieņemts lēmums, kas īstenībā neatšķiras no citu valstu plāniem, kas arī ir apsvērušas eh, nepieļaut imigrantu iekļūšanu. Šā, tā ir diskriminācija pret, pret migrantu strādniekiem, un eh, tā ir arī, tas ir arī sankcijas pret uzņēmumiem, kas vēlas piesaistīt lētu darba spēku. Mēs nevaram pieļaut, ka darbinieki, vai nu tie būtu vietējie darbinieki vai arī migrantu darbinieki, uh, nest uz saviem pleciem krīzes sekas. Šeit uh, brīva kapitāla pārvietošanās kļūst par prioritāti, bet strādnieku tiesības tiek bradētas kājām. Tieši tāpēc arī tiek uzkurināts rasisms un ksenofobija. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu mainīt pieju migrācijai un strādniekiem. Mums ir jācīnās pret um, darba devēju alkatību. Šis nav pareizais risinājums. Mums ir pilnībā jāmaina mūsu pieeja migrācijai un darba spēkam. Paldies Trianta Filīdis kungam. Tagad dodu vārdu Bizoto uh, kundzei uz pusotru minūti. Te. Paldies, priekšsēdētāji. 9. februārī 2017. gadā Šveices tauta arī lēma par savu nākotni. Šveices tauta teica stop imigrācijai. Eiropai ir arī tas jāņem vērā un nav jānosūda, jānosoda šī izvēle, kas ir brīva un demokrātiska. Ja šāds pats referendums tiktu noturēt citās Eiropas valstīs, kāds varētu būt rezultāts Itālijā, piemēram, kur 3,5 miljoni bezdarnieku, kur ļoti daudz jaunieši ir bez darba, kur trešā darba daļa ģimeņu e, dzīvo nabadzībā, 18 miljoni itāļu m, mm, dzīvo gan trīs nabadzībā, un referenduma rezultāti Itālijā būtu pilnīgi pašsaprotami. Jūs zinat, ko domā Itāļi? Itāļi uzskata, ka vispirms viņiem ir jādabū darba vietas, kā subsīdijas un atbalsti ir jāgarantē Itāļiem un nevis uh, imigrātiem un nevis tie, kuri vēlas saņemt visu bez maksas, nesamaksājot pat vienu eiro nodokļos. Tā Itāļi nevar vairs veseļ, doties uz slimnīcu veseļoties, nevar iegādāties medikamentus. Arī Itāļiem, tāpat kā šveiciešiem, francūžiem un citiem, ir grūti dzīvot Eiropas arogancē. Kamēr nebūs darba mūsu pilsoņiem, kamēr nenodrošināsim pakalpojumu saviem uh, pilsoņiem, imigrantiem ir jāpaliek ārpus. Uh, komisija tikai runā un uh, runā min arī dažādas rasisma elementus, tomēr mēs nevaram tā vairs turpināt, tiek pārtraukta runātāji. Klēš par vienu minūti. Paldies, klāsikungam, vienu minūti. Wat een lamentabel spektakel was dit debat. Kas par briesmīgi izrāda šīs debatas? Es domāju, ka tas bija jātranslē visur televīzijā, lai vēlētāji varētu sekot un paši savām acīm redzēt to, cik autoritāri ir Eiropas Savienība, kas nav spējīga tikt galā ar demokrātiskas tautas nobalsošanas rezultātiem. Nē, konbendīt kungs, nav nekādas jēgas te klaigāt, jo Referendums Šveicē ir saistīts ar to, ka šveicieši paši tagad vēlas izlemt, kuriem viņi ļauj un kuriem viņi neļauj pie, iekļūt savā valstī un ar kādiem priekšnoteikumiem. Viņi vēlas justies pie sevis kā mājās, un tas nekādā uh, gadījumā nav saistīts ar ksenofobiju. Un man ir vēl kādas sliktās ziņas jums. Uh, Jo, ja šāds referendums tiktu organizēts Flandrijā, Francijā, Nīderlandē, mēs noteikti piedzīvotu tādu pašu rezultātu. Un jūs e, šo te rezultātu noteikti ieraudzīsiet arī 25. maijā. Paldies! Paldies Klēskungam! Līdz ar to ir izteikušies visi runātāji, un tagad komisijas vārdā vārds Andorkungam. Eh, Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Kā jau vairāk deputāti teica, šajās diskusijās um, brīva um, darbspēka pārvietošanās un pakalpojumu sniegšana um, Šveicē ir bijusi iespējama kopš 2002. gada un ir bijis skaidrs iegums abām pusēm. Mūsu attiecības ar Šveici ir ilgtermiņa attiecības, tās ir spēcīgas, un e, Šveici ir Eiropas sirdī, tā ir tādas pašas vērtības un e, izaicinājumi, līdz ar to tās nākotnē noteikti ir cieši saistīta ar Eiropu. Tagad Šveicē ir jārēģē uz referendumu rezultātiem bet mēs noteikti strādāsim kopā ar Šveicas valdību, lai ievirzīt mūsu attiecības eh, jaunā gaisotnē un no abām pusēm. Paldies! Līdz. Paldies eh, komisāram Andoram. Tagad padomas vārdā Kurkos kungam vārds. Paldies, priekšsēdē, cienījamie deputāti. Kā jau to nu pat teica komisārs, mums ir ilgstošas attiecības ar Šveici. Tās ir ciešas un spēcīgas. Šveice ir viens no mūsu lielākajiem tirzniecības partneriem, mūsu ekonomikas ir savstarpēji cieši saistītas, bet vēlreiz jāatgādina, ka brīva persona pārvietošanās ir viena no pamat brīvībām. Tas ir tik tiešām pamatakmenis e, iekšējām tirgumu un ir pilnīgi skaidrs, ka nevar būt šāda te pieeja, ka Šveica izvēlas, kuras brīvības tā izmanto un kuras nē šīs brīvības ir jāievēro visām dalībvalstīm un visiem partneriem. Mēs pilnībā respektējam šveiciešu pieņemto lēmumu, bet mēs arī sagaidām, uh, ka Šveice respektē savus pienākumus saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem. Es vēlētos atsaukties uz ļoti svarīgu jautājumu. Uh, Padome uzmanīgi seko Um, šiem te negatīviem uzbrukumiem, kas ir saistīti ar um, personu brīvu pārvietošanos un kas ir saistīti ar uh, referendumu rezultātiem. Mēs uzskatām, ka um, šādi te preses atspoguļojumi ļoti bīstami, jo tie veicina populismu pieņemšanos spēkā. Mums kā politiķiem ir pienākums uh, nepadoties šādām populistiskām un ksenofobiskām tendencēm. Eh, sabiedrības uztvere ir cieši saistīta ar politiķu izteikumiem, un mūsu izteikumiem ir jābūt balstītiem uz faktiem un skaitļiem, nevis uz uh, gluži vienkārši iedomām. Paldies! Lielas paldies, Kurkulas kungs! Tas nozīmē, ka esam beiguši diskusijas par šo darba kārtības punktu. Un tagad eh, dodu vārdu Golniša kungam, kurš vēlējās izteikties saskaņā ar konkrēto reglamenta pāntu. Viņa, viņš grib izteikt personīgu komentāru. Taču Golniša kungs, es vēlētos norādīt, ka uh,